Kolēģi. Dārgie kolēģi. Liebe Kollegen, ich be... Darbie kol kolēģi, es ļoti sirsnīgi sveicu jūs šodienas komitejas sēdē. Un šodien es gribu atgādināt, sākumā mums ir visas komitejas sēdes, lai arī, nu, skatās, ka de facto uh, Šeit ir tikai koordinātori vai viņu pārstāvji zālē redzami. Un sākumā mēs noturēsim komitejas sēdi, kas ir publiski pieejama, tādēļ sveicu visus viesus, kas ir šeit. Un pēc tam mēs turpināsim sēdi aiz slēgtām durvīm ar koordinātoriem. Ielūgums jūs esat viss saņēmuši un darba kārtībā nav nekādu grozējumi. Nav arī nekādu īpašu paziņojumu no manas puses, izņemot to, ka protokola tulkojumi par pēdējo sēdi ir uh, saņemti. Tas ir nesen noticis, tie tagad ir pieejami. Un tādēļ uh, Šie dokumenti arī jums tagad ir pieejami. Pievērsīsimies trešiem un galvenajam šodienas sēdes punktam. Mēs šodien gribam apmainīties viedokļiem par to, kā strādāsim mūsu pilnvaru otrajā fāzē un iespējams kāds uh, būs noslēdzošais ziņojums. Mēs jau pavisam īsi par to esam runājuši, bet ne tādās izsmeļošās detaļās, un es domāju, ka tas ir arī nozīmīgi. Vienam ir jābūt pilnīgi skaidram, to es vēlos arī atgādināt. Mēs tādu uh, laika nobīdi, kāda bija mūsu darba pirmajā fāzē, mēs nevaram tādu atļauties. Plenāra sēdē plenārsēdē jūlijas sākumā nākošgad būs balsojums. Tas uh, nozīmē, ka de facto m, mm, ziņojuma uh, pirmajam projektam jābūt gatavam martā. Tas ir tāds diezgan knaps darba grafiks. Otmār, Otmār šeit vidū tev ir jāsēž. Jā, labi. Nu, taču tā ir labi. Un, dārgie kolēģi, mums vajadzētu koncentrēt mūsu uzmanību tieši uz uh, šo uh, jautājumu, kā mēs uh, vēlamies mūsu darbu veidot darbu otrajā fāzē. Mēs visam zinām, ko mēs esam jau izdarījuši. Ziņojums tā kā tas tika nobalsots uh, plenārs sēdē, tika izsūtīts 27 parlamentiem dalību valstīs. Šis uh, ziņojums uh, ir izsūtīts un uh, tika pievienot arī vēl kritiski jautājumi. Mūsu skatījumā diskusija un šo jautājumu izterzāšana ir ļoti nozīmīga. Vienlaiks mēs informējām deputātus, ka mūsu uh, plānos ietilpst nākošā gada martā uh, vienotu pasākumu, kopēju pasākumu šeit Briselē noturēt mēs varēsim apmainīties viedokļiem un uzzināt, kādas ir mūsu pozīcijas, kuros pozīcijās mūsu viedokļi sakrīt, kur ir atšķirības. Un tad izdarīt secinājums. Secinājums, lai iespējams svērstos arī pie komisijas, lai varētu ievadīt arī likumdošanas pasākums. Tas ir tas, kas ir vispārēj noticis, to jūs zinat, un tagad es gribētu sākumā uh, lūgt mūsu referenti Pervanšu Beres prezentēt viņas viedokli. Un tad es aicināšu visus diskutēt. Pervanš lūdzu. Merci, monsieur le président. Uh, Paldies, priekšsēdētāj kungs. Šī ir mūsu pirmā sēda un viedokļa apmaiņa kopš balsojuma par ziņojumu plenārsēdē. Es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi, lai definētu to ievirzi, kādu mēs gribam nospraust mūsu darbam. Koordinātoru sēdē. Vēl precīzāk par to runāsim, bet es domāju, ka šeit ir nozīmīgāk runāt par darba pamatu un par to, kāds darbs ir paveikts gadu laikā un balsojums plenārsēdē. Un vai es varētu paraudzīties uz to? kā tādās pamat ievirzēs vēlamies turpināt. Balsojums bija oktobrī, diskusijas starp politiskajām grupām. Ka, vienojāmies, ka ir divi vien, iespējami scenāriji. Pirmais, ka mēs varētu vienkārši tādu vidustermiņu pārskatu veidot un atlikt atbild uz jautājumiem līdz uh, galziņojumam. Un otrs iespējamais scenārijs, ka mēs viņam mēģinam vienoties par tiem ieteikumiem, kādas gribam izteikt. Un laimīgā kārtā tieši šis otrais scenārijs bija tas, kas izrādījās iespējams. Man liekas, ka tas uh, arī nozīmē to, ka nākotnes uh, periodam tas būtiskākais mums būs darbs, nu tā teikt, servis pakalpojumu, respektīvi, nu, kā lai saka, tāds pēc pārdošanas darbs, tas ir tas produkts, mēs esam izstrādājuši, un tagad ir jāveic dažādi darbi parlamentā, darbi, lai mēs paliktu un turpinātu šo vēstījumu, turpinātu to izplatīt. Krīze nav beigusies. Es domāju, ka tas eh, ir konstatējams arī kopš eh, sākotnējā ziņojuma un arī plenārsēdē par to tika runāts un nelaimā, nelaimīgā kārtā tas tā ir. Nu, varbūt, ka ir tādas attīstības, mēs varētu pie tiem atgriezties, piemēram, par eiro ārējo reprezentāciju un tā tālāk, bet es domāju, ka tas pamat, pamats tomēr ir ziņojumā, par kuru mēs balsi, balsojam. Un, manuprāt, tā pamat orientācija arī attiecībā uz to laika grafiku, ko jūs iezīmējāt, ir paveikt to darbu. Uh, lai tās pamatoms, kādas bija uh, konstatētas, lai tās tiktu turpināts, lai darbs tiktu turpināts tādā garā, un parlaments varētu arī uh, balsot par to. Nu, ir daudz tādu jautājumu, jo daudz loki uh, tikā ietverti ziņojumā, bet arī citi, uh, teiksim, jautājumi paliek, un mums vajadzētu pārdomāt. Un vērst mūsu domas šajos virzienos. Ir divi, trīs jautājumi, kas ir uh, jāuzdod. Jūs runājat par laika grafiku un izaicinājumiem ar to saistītiem. Es domāju, ka. Nu, pirmkārt, es piekrītu uh, jūsu vērtējumam. Mēs gribējām šī mandāta pagarinājumu, lai par nākotnes finanšu perspektīvām varētu uh, runāt, un uh, tas arī ir skaidrs. Mēs varbūt arī koordinātoru sēdē varēsim turpināt šo domu, ka varētu būt tāda kopēja uh, komiteja sēde par finanšu perspektīvām. Es zinu, ka šis jautājums arī ir ārkārtīgi plašs un ir daudz uh, raizes ar to saistīts, un kā tika runāts arī uh, komitejā, un, lai dažādi viedokļi un uh, dažādu pol, uh, deputātu domas tiktu iesniegts. Es pat esmu tikusies arī ar šo otru komiteju. Bet es domāju, ka mēs varētu uh, drīzāk tādā politiskā plāksnē um, diskutēt par uh, šo um, projektu, kas tiek um, finansēts no Eiropas Savienības budžeta. Un es domāju, ka šīs diskusijas ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk. Un otrs jautājums, runājot par tādām konkrētām lietām, par konkrētiem priekšlikumiem, es domāju, ka uh, Nu, ja nebūs nekas ārkārtīgs, tad tas būtiskākais uh, ir ietverts pirmajā uh, ziņojumā un nākošais attiecības ar nacionālajiem parlamentiem. Un šeit par šo jautājumu runājot, es domāju, ka mēs varētu atgriezties uh, pie tā koordinātora sēdē un vēl precīzāk par to runāt. Bet nu par tādām ievirzēm, par orientāciju runājot, par plenāru sēdi jāiraugās uz kurā virzienā kolēģi dosimies. Un lai mēs varētu, teiksim, arī, nu, kā es saku, nedaudz papildināt to, kas ir paveikts mūsu darba pirmajā fāzē. Paldies, Bervanš! Es jau septembrī kontaktējos ar Jutu Haugu, kas ir uh, priekšsēdētāja Sūra komitejā, un uh, arī ar abiem sekretariātiem mēs uh, uzturam kontaktus, un viņi ir, uh, viņiem ir dialogs un šobrīd Sura komiteja nenotur sēdes, jo viņi gaida, kad būs pieejams budžets nākamajam gadam. Tātad mūsu uh, nolūks vēl šogad organizēt kopīgu sēdi nav īstenojams. Mēs uh, agrākais janvārī varam tad tikties, tas tā ir plānots. Tātad pirms janvāra mēs uh, nevarēsim balsot. Mums ir arī uh, deputāti, kas ir gan šajā, gan Sura komitejā pirms eh, Franks Engels uzstāsies. Otmār, vai tu negribi kā pirmais? Nē, tad Franks Engels. Eh, eh. Priekšsēdētāji, par šo tematu tikai. Par vispārējo varam runāt vēlāk, bet par šo tematu par sure. Es piekrītu referentei pilnībā, ka ir jābūt kopīgai sēdēji. Un uh, ne tikai kopīgai sēdēji, bet uh, ir jāsaskaņo uh, mūsu viedokļi, jo es nedomāju, ka mēs varēsim atrast uh, izēju no uh, krīzes bez uh, budžeta iesaistas, bet es gribētu uh, norādīt, kā kāds, kas sēž abās komitejās, ka uh, referents Garīga plāno janvāra beigās vai februāra sākumā uh, Sura komitejai stādīt priekšā savu pirmo projektu attiecībā uz Sura noslēgumu ziņojumu. Tur ir divas problēmas. Pirmā skar mūs, un otrā mūs skar tikai ierobežoti. Jo viņš eh, tur eh, pārstāv tādus uzskatus, kādus nepārstāv budžeta cilvēki. Tātad eh, budžeta pieaugums par to būs jārunā. Un dazu äh, machen, die sie bis jetzt nicht, nicht ausreichend haben. Um. Un uh, pat labam vēl tas nav īsti pieteikams. Un otrs punkts, par ko es gribēju runāt, ir tāds. Ja jūs ar jūtu haugu tā varat vienoties, ka, nu, piemēram, janvāra beigās, jeb nedaudz vēlāk, ir iespēja uh, tikšanās, un trīs dienas pēc tam Salvadors viņa pirmo projektu iesniegs, tad uh, secinājums sur komitejā nu, nevarēs vairs tam tikt pieskaņot. Es gribētu vienkārši vērsties uzmanību uz to, ka tāda termiņa koordinēšana ir nepieciešama. Es ļoti labprāt varu palīdzēt, um, nu, teiksim, šajā darbā. Uh, arī tā, lai referentē būtu vieglāk. Es ļoti vēlos viņu atbalstīt, un mums vajadzētu vienkārši mūsu darbu saskaņot ar sura komiteju tā, lai darbs būtu efektīvs un abās apakškomitejās. Paldies Frankam Engelam arī par piedāvājumu palīdzēt. Nu, no mūsu puses šī gatavība bija, mēs jau gribējām tikties. Tā varbūt kā ar tavu palīdzību mēs varētu vēl, nu, kaut kā vērst lietas tā, ka tas mums izdotos tagad Koferati kungu pārstāvis, kas ir mūsu kolēģis Domeničī. Grazie, prezidente. Ma io... Paldies, priekšsēdētāji. Es patiesībā gribēju konferatī kunga vārdā pateikt uh, tikai to, ka es piekrītu tam, ko tikko teica referente Peres kundze. Es domāju, ka tas ir uh, ļoti nozīmīgi ko mēs šeit uh, veicam kā darbu. Tas ir nozīmīgs darbs, un uh, tas būtu arī jāveic uh, ciešā sadarbībā ar nozarēm un attiecīgajām komitejām, kurām ir jāizskata dažādi teksti un regulas, kas ir saistīti ar krīzes ietekmi un ar konkrētiem priekšlikumiem. Un tāpēc ir svarīgi, lai mēs eh, šīs te attiecības ar eh, Sura komiteju veidotu, bet lai mēs veidotu attiecības arī ar citām komitejām. Ar tām komitejām, kuras šobrīd izskata priekšlikumus un likumdošanas priekšlikumus, eh, kam ir tieša ietekme uz izēju no krīzes un uz risinājumiem. Kas attiecas uz nacionālajiem parlamentiem, Šeit es domāju, ka mēs varēsim par to runāt vēl koordinātors tēdē. Paldies! Nākamais Ola Šmits, lūdzu. Uh, thank you, Chair. Well, I have a very practical... Paldies, priekšsēdētāji. Man būtu pavisam praktiskas dabas jautājums. Tas attiecas uz um, šīs komitejas apmeklētību. Manuprāt, ir ārkārtīgi grūti teikt, ka mēs uh, strādājam smagi. Nu, daži no mums strādā smagi. Uh, bet pārējā komiteja šķiet šajā darbā nepiedalās. Man tas sagādā problēmas. Pirms eh, mēs apspriedīsim visas detaļas programmā un kā turpināt darbu, es domāju, ka mums vajadzētu nedaudz pārdomāt šos jautājumus. Hmm, komitejas sanāksmē ir klāt eh, tikai pāris cilvēki, izņemot koordinatorus. Es domāju, ka šis jautājums patiešām būtu jārisina. Uh, apmeklētība tiešām arī agrāk eh, ir bijusi diezgan neapmierinoša, bet mēs, var, mēs konstatējam, un diemžēl tas tā nav eh, savādāk iespējams, jo ir dažādas citas komitejas. Ja mums ir sēde ceturtdienas pēcpusdienā, tad uh, apmeklētība ir diezgan ierobežota, jo daudz ceturtdienas pēcpusdienā jau dodas mājup mēs nevaram nevienu piespiest, Ole, piedalīties uh, komitejas darbā. Mēs varam uh, publicēt sarakstu ar tiem, kas piedalās, kas nepiedalās. Mēs varam viņus kaunināt, bet es nedomāju, ka tas kaut kā skars tos, kas nav klāt. Tas neko daudz nedos. Es piekrītu tev, esmu arī vīlies par to, bet es neredzu nekādu praktisku veidu, kā to varētu atrisināt. Mēs varam tikai aicināt. Uh, aicināt piedalīties, un pagātnē šādi aicinājumi nav bijuši īpaši auglīgi. Bet kas man uh, rada bažas, ir tas, ka dažas grupas vispār nav pārstāvētas. Tas tiešām ir satraucoši. Piemēram, zaļie jau ļoti vāji ir pārstāvēti, kaut gan viņiem ir arī vicepriekšsēdētājs. Un tas tiešām ir ļoti neapmierinoši. Un tas noved arī pie tā, ka viņiem pēc tam būs uh, problēmas atbalstīt komitejas uh, gala rezultātu, šo te gala dokumentu. Par otro punktu, par uh, šo te otru komitejas daļu, par to tu negribi neko teikt, par konkrēto darbu, tātad šajā otrajā termiņu pusē. Ole. Well, that... Būtu vienkāršāk strādāt, ja vairāk cilvēku būtu klāt. Es Domāju, ka pats svarīgākais jautājums mums būtu nodrošināt sadarbību ar dalībvalstu parlamentu deputātiem. Tas būtu galvenais. Ja mēs vēlamies panākt uh, lielu vienprātību, un es ceru, ka mums izdosies to panākt, tad, manuprāt, mums vajadzētu pieturēties pie um, daudziem kompromisiem. Varbūt mēs varētu tos nedaudz izvērtēt, uh, nedaudz detalizēt, detalizētāk izstrādāt, bet mēs nedrīkstam šeit atkal atvērt Pandoras lādi, tas noteikti nevienam nepalīdzētu. Varbūt mēs varētu konkretizēt dažus jautājumus. Šķiet, ka zaļie gribēja skatīties uz um, finanšu darījumu nodokli un uh, strādāt pie šiem jautājumiem. Jā, varbūt tas varētu radīt problēmas, es nezinu. Šķiet arī um, ekonomisko lietu komiteja strādā pie šī, šī paša jautājuma. Taču esiet lūdzu piesardzīgi, neatveriet atkal Pandoras lādi. Uh, Robertam Zīlam vārds. Priekšētāji kungs, gribētu arī piekrist uh, Pervenšai Berešai par viņas teikto, ka mēs izvēlējāmies pareizi ceļu ejot šo pirmo posmu, tātad ejot tomēr ar grūtu ziņojumu, bet kompromiss tika panākts. Līdz ar to nākošā periodā es domāju, ka šis ziņojums, protams, ir jāņem par, par absolūto pamatu, bet uh, iespējams, ka kādu procentu mēs varam pielikt klāt par lietām, kas ir aktuālas šī periodā. Uh, vai arī par tām, kuras mēs ne, nespējām izvērst pietiekam labi šī pirmajā posmā. Es pats redzu vismaz divas, trīs tādas pozīcijas. Viena lieta, kas ziņojumā, manuprāt, neparādījās pietiekami skaidri, ir privātā parāda problēma. Eiropas Savienībā tas attiec gan uz uzņēmumiem, gan uz mājasēmniecībām, un tas faktiski šī te, šī te sloga uh, sasaiste ar uh, dažādiem publiskiem fondiem, tā skaitā pensiju fondu, pārobežu naudas plūsmām, investīcijām un arī ar valsts parādu, manuprāt, ir izvēršama šī ziņojumā nākošajā pusgadā. Otra lieta, protams, par šura komitejas sadarbību un saistību ar finanšu perspektīvi skatījumā no krīzes komitejas skatu punkta. Ja mēs, uh, manuprāt, nespēsim šo darbu labi nokoordinēt, un uh, ekonomiskās sociālās kohēzijas mērķi ja, finanšu perspektīvē pavirzīsies uh, tādā virzienā, kas uh, Eiropas Savienībā izraisīs vietām vēl dziļāku uh, finanšu un sociālo krīzi, uh, tad diez vai tas būtu krīzes komitejas sasniegums. Tātad mums, manuprāt, vajadzētu ļoti precīzi šo pozīciju paust, uh, rūpējoties par sabalansētu Eiropas Savienības attīstību nākotnē. Uh, pēckrīzes eh, posmā. Un visbeidzot, manuprāt, mums vajadzētu arī reflektēt, kādā veidā uz šiem. Es neesmu ikonu komitejas loceklis atšķirībā no vairākuma šeit klātesošie, bet, manuprāt, ziņojumā arī krīzes komitejā vajadzētu reflektēt uz šiem sešiem tiesību, tiesību projektiem, kas pašlaik ir ikonu komiteja attiecībā eh, attiecībā uz šīs krīzes pārvarēšanas, jaunu institūciju veidošanu un tam līdzīgi. Es domāju, ka tas arī būtu mūsu darba saturs. Par pārējo es labprāt runātu koordinātoru sanāksmē, piekrītu tikai, ka sadarbība ar nacionāliem parlamentiem ir ārkārtīgi svarīga, jo ja mēs tiksimies ar viņu locekļiem, es domāju, ka viņi, jūs, jūs labi ziniet, ka viņi domā stipri savādāk kā, kā vairums no mums šeit. Jā, paldies. Uh, Nākamais uh, Nikolaus Šuntes, lūdzu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επειδή όπως είπατε... Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau jūs minējāt, vai kā referents teica, šī ir pirmā reize, kad mums ir bijusi iespēja runāt par šiem jautājumiem pēc balsojuma plenārsēdē. Mums ir jādomā par mūsu darba organizāciju nākamajā periodā. Man būtu daži vispārīgi komentāri. Pirmkārt, es domāju, mums vajadzētu izmantot šo iespēju, ka mēs varam pagarināt mūsu termiņu par vēl vienu gadu. Tik tikko iepriekšējais runātājs teica, ka neesam balsojuši par starposmu ziņojumu. Un šī iemesla visiem ir skaidri. Es nedomāju, ka mums vajadzētu virzīties uz priekšu ar priekšlikumu, par kuru mums nav vienprātības. Tieši tāpēc es domāju, ka komitejā mums vajadzētu sagatavot labākus secinājumus, ko mēs varētu iekļaut kā ziņojumā. Tieši par to arī mēs šodien runājam. Piekrītu priešlikumiem, kas tika pausti attiecībā uz procedūru. Proti mums ir labāk jāsadarbojas ar tām komitejām, kuras arī strādā pie šiem jautājumiem. Taču, ja ir runa par uh, mūsu atbildības sfēru, mums uh, vajadzētu skaidri izpētīt uh, krīzes cēloņus un izdarīt secinājumus. Ir pilnīgi skaidrs, ka līdz šim mēs neesam to darījuši. Kā jau tika minēts, šī krīze turpinās, un, kā mēs zinām, tā sāks kārt arī daudzas citas valstis. Ir pieņemti daudzi pasākumi, bet, diemžēl, vairākus punktu ziņojumā mana grupa nevarēja at atbalstīt, un tas noteikti nepalīdz uh, virzīt uz priekšu mūsu darbu. Ja mēs organizētu referendumu par šiem striktajiem um, pasākumiem, kas ir pieņemti Francijā, Grieķijā un citur, nedomāju, ka šie pasākumi gūtu atbalstu. Es domāju, ka mums vajadzētu atrast citu darbības veidu Eiropā. Uh, Es negribētu šeit visiem uzspiest savus viedokļus, taču, manuprāt, šeit ir deficīts. Mums vajadzētu būt pēc iespējas tuvākiem pilsoņiem, mums nevajadzētu pārāk daudz piedomāt pie tā, ko domā komisija. Galu galā mēs pārstāvam eiropiešus. Komisija cenšas sagatavot pasākumus, ar ekonomiskās pārvaldības paketi, taču es nedomāju, ka tā mums palīdzēs izkļūt no krīzes. Noslēgumā, ko mums vajadzētu mēģināt darīt ar šiem kopējiem poliņiem? Proti, mums ir jāsagatavo pēc iespējas labāks ziņojums, un mana grupa noteikti turpinās to darīt. Vēl kādi novērojumi. Varbūt koordinātoru sanāksmē mēs varētu par to sīkāk parunāt. Man ir eh, daži priekšlikumi vizītēm uz eh, dažādām valstīm. Varbūt mēs varētu tos apsvērt mazliet vēlāk. Taču mums noteikti ir jāorganizē vizīte uz Grieķiju. Labi, labi, runāsim par to vēlāk. Tāpat eh, man ir arī vairāk konkrēti priekšlikumi. Un ir ļoti svarīgi panākt, lai tie, kas domā, ka nekādas krīzes nav, sāk domāt savādāk. Par šiem punktiem mēs runāsim pēc tam koordinātoru sanāksmē. Bet jūs pieminējāt vienu aspektu, kas, manuprāt, ir eh, neviennozīmīgs. Vismaz es tam nepiekrītu. Es neuzskatu, ka mums vajadzētu mūsu izteikumu saturu par eh, tātad tos izteikumus, ko esam pauduši mūsu starpziņojumā, ka to vajadzētu vēlreiz apšaubīt un varbūt grozīt. Man tas rezultāts, par kur mēs nobalsojām septembrī, eh, man liekas, ka tas ir mūsu komitejas eh, darba rezultāts, un tas bija ļoti smags darbs, nebija vienkārši panākt šo te rezultātu, kas ir kompromiss jo uh, eh, dažāds, uh, dažādi uh, politiskie grupējumi varbūt teiks, ka viņu uh, viedoklis tas pilnībā nav, bet tas ir kompromiss. Un to vēlreiz tagad vērt vaļā un teikt, ka mums ir jāizdara jauna secinājuma, man personīgi nešķiet, nešķiet, ka tas ir pareizais ceļš. Un es um, nedomāju, ka citi man piekritīs arī. Es tādā katrā ziņā negribētu ieteikt iet pa šo ceļu. Tagad uh, kolēģis Vaigels, lūdzu. Priekšsādātāja kungs. Es esmu viens no tiem deputātiem šajā komitejā, kas nav ekonomists es eh, vēroju un skatījos eh, šīs komisijas programmu, proti, ka mums nevajadzētu pievērsties tikai finanšu instrumentiem un ekonomikas pārvaldībai, bet eh, krīze, kā jau kolēģis no Grieķijas tikko teica, uh, Krīzē ir ļoti atšķirīgi iemesli, un dažādās valstīs tā arī uh, dažādi izpaužas un ir dažādas reakcijas uz to. Pat ja es neesmu ekonomists, es tomēr domāju, ka šīs komitejas darbs līdz šim ir tiešām bijusi pievienotā vērtība, un tas ir lieliski paveikts darbs. Uh, Mēs uh, esam strādājuši ar vislabākajiem cilvēkiem, runājot par ekonomiskajām zināšanām un pieredzi, bet nākamajā fāzē mēs varbūt varētu ielūgt cilvēkus, kas varbūt nav eksperti, bet uh, cilvēkus, kas domā par krīzes iemesliem un kas varbūt nav no ekonomiskajām aprindām un kas to neskat no ekonomiskās perspektīvas. Tas varbūt bagātinātu mūsu diskusijas. Un otrkārt, es gribētu iesaistīt arī nacionālos parlamentus no dalību valstīm un pajautāt viņiem, ko viņi ir izdarījuši šajā gada laikā, kopš krīze sākās jo ir acīm redzams, ka bez kopējām atbildēm un reakcijām, par kurām ir panākts vienošanās padomas līmenī un arī šeit parlamentā, ir bijušas arī ļoti uh, konkrētas, specifiskas reakcijas atsevišķās dalību valstīs, un tā ir jauna pieredze, un es domāju, ka būtu labi uzklausīt uh, dalību valstu parlamentu pārstāvis. Varbūt vienu no sēdēm mēs varētu veltīt šiem jautājumiem, lai saprast, kas šī gada laikā ir izdarīts uh, svarīgās vai raksturīgās Eiropas saimnības dalības dalību valstīs. Paldies! Paldies! Tagad mūsu ungāru kolēģi Klatī Pelts. Köszönöm szépen, elnök úr. Um, nagyra értékelem a jelentést, és nagyon fontosnak tartom. Ja, es domāju, ka Ziņojums, kas bija sastādīts, ir ļoti labs. Es esmu jauna deputāta šeit komitejā, bet es tiešām domāju, ka šis ziņojums ir ļoti labs pamats arī nākotnes darbam. Par ievirzi. Es atbalstu sadarbību, kā jau referenti to pieminēja. Arī uh, pārējie ekonomikas speciālisti saka, ka krīze vēl nav pagājusi un daži simptomi varētu arī vēl atkārtoties. Tādēļ es domāju, ka būtu ļoti nozīmīgi. Tās dalībvalstis, kas ir darījušas ļoti daudz, lai pārvarētu krīzi, tieši tur visdrīzāk ir tādas labas prakses piemēri atrodam, un tos vajadzētu iesaistīt mūsu darbā. Es domāju, ka būtu um, nozīmīgi arī analizēt iemeslus, jo tad var redzēt arī, kādi jautājumi nav izskatīti un kas ir novedis pie krīzes. Vēl viens būtisks aspekts nākotnē ir sekojošs, kā mēs analizējam krīzi, kāda ir metode. Vairāku komiteju darbs ir ticis veikts, Un, piemēram, tā analīze, kas ir saistīta ar to, kādi indikātori papildus vēl IKP varētu būt pielietojami, lai raksturotu krīzi. Un tādēļ es piekrītu arī tam, ka uzraudzības jautājumi jāizskata. Un mana pēdējā piezīme. Tā kā mēs nezinām, kad krīze beigsies un nav vēl arī tādu skaidru uh, zīmju par to un arī kā nākotnē šo krīzi varētu pārvarēt. Tas ir tāds komplekss jautājums, tādēļ es domāju, ka šo darbu vajadzētu turpināt uh, un uh, arī vēl ilgāk uh, veikt. Tas ir tieši šīs komitejas darbs, ko es domāju. Paldies! Īsts komentārs par šo jautājumu. Es domāju, ka šeit ir nesaprašanās mēs, nu vismaz tas, ko es zinu, mēs esam ļoti intensīvi nodarbojušies kritiski ar jautājumu, kādas ir krīzes, kāda ir krīzes iemesli. Un vēl papildus analīze varētu uh, kādu papildus, uh, teiksim, tādu atziņu dot, bet tā būtu marģināla. Būtībā par uh, iemesliem mēs esam veikuši apjomīgu analīzi ir dažādi novērtējumi. Jā, protams, tas ir atkarīgs arī no politiskajām grupām. Daži vērtē kā galveno vienu faktoru, citi kādu citu, bet es domāju, ka mēs nepārāk daudz iegūtu, ja mēs tagad vēlreiz sāktu pētīt iemeslus. Tagad par uzraudzību. Es domāju, ka šis temats nu, ir ļoti izsmeļoši skatīts ekon, kas ir atbildīgā komiteja, un tā pamata. Uh, lēmos Eiropas uzraudzības arhitektūra mm, tiek veidot, lēmumi ir tiek pieņemti, ir pieņemti, un šoreiz mums ir relatīvi maz laika. Pēc piecām, sešām nedēļām ir Ziemassvētki. Līdz tam, nu, reāli skatoties, nekas tā, ārkārtīgi tāds plašs nenotiks. 10. janvārī mēs atkal sākam darbu, un marta vidū mums jau ir nepieciešams um, dokuments, šis noslēguma dokuments. Mums jāpaliek reālā situācijā, būs sarežģīti nacionālos parlaments, bet man liekas, ka tas ir ļoti nozīmīgi. Mums būs sarežģīti nacionālos parlaments iesaistīt tā, ka mēs teiktu, ka šo ziņojumu atbalsta ne tikai Eiropas parlaments, bet arī Nacionālo valstu parlamentu. Nu, kā mērķis, tas ir kā pamatmērķis nospraužams. Ja mums vēl būtu ļoti daudz laika un mēs varētu daudz analīzes veidot, tad, tad tā domāt ir kļūdaini. Mēs nevaram, teiksim, tā domāt. Un es gribu um, novērst to, lai nākošais, kad būtu tā kā pagājušais, toreiz jūs vēl nebijāt mūsu komitejā, uh, kad mums likās, ka ir ļoti daudz vēl laika. Tagad polijas kolēģi Danuta Hībnera. Uh, Lielas paldies! Es atvainojos, ka nepiedalījos uh, sanāksmes uh, sākumā, tāpēc varbūt es kaut ko atkārtošu vai arī runāšu kādam pretī, bet es gribēju pieminēt vismaz trīs, četrus punktus. Manuprāt, šis fakts, ka šīs rekomendācijas un galīgais ziņojums rekomendācijām tiks pieņemts kaut kad ap jūniju, attaisno nepieciešamību iet ar mūsu rekomendācijām mazliet tālāk nekā tikai runāt par krīzi vai arī izēju no krīzes. Uzskatu, ka līdz tam laikam tikai izdarīt secinājums par eh, krīzes cēloņiem vai analizēt krīzi, uh, ar to nepietiks. Ap to laiku jau vajadzētu būt ieviestām dažādām reformām attiecībā uz ekonomisko pārvaldību un finanšu tirgiem. Es nedomāju, ka mums vajadzētu ierobežoties un domāt tikai par šāda veida rekomendācijām. Mums ir jāskatās ilgtermiņā. Uzskatu, ka daudzas krīzes sekas parādīsies tikai turpmākajos gados. Šeit nav runa tikai par Eiropas dimensiju, ir jāatcerās, ka šī krīze ir globāla. Tas nozīmē, ka mums ir jāuzņemās atbildība atšķirībā no ekonomisko lietu komitejas. Mums ir jāskatās arī uz to, kas notiek uh, pasaules ekonomikā. Mums ir jās, jāatver lietas plašāk. Uzskatu, ka mūsu rekomendācijās mums uh, vajadzētu mazliet spēcīgāk pievērsties dažiem aspektiem, kas jau ir iekļauti uh, cēloņu analīzē, bet kas nav aptvērtī mūsu uh, likumdošanas vai reformu centienos, jo tie it kā neietilpst Eiropas kompetencē attiecībās pienākumiem. Es saprotu, ka jūnijā ir paredzēts šis ziņojums, un es uzskatu, ka parlamenta pienākums ir iet mazliet tālāk un domāt ilgtermiņā. Ja runa par rekomendācijām Eiropai, tad es domāju, ka mums vajadzētu paskatīties vispārnātāk un iet arī pāri Eiropas Savienības robežām. Ja es pilnībā jums piekrītu, tas ir otrais, par ko es gribēju runāt, es piekrītu jūsu analīzē, ka varbūt uh, Mm, tā nav bijusi izcila krīzes analīze. Šī krīze iespējams turpināsies vēl gadiem. Ja mēs atceramies par 30. gadu krīzi, tad uh, par to vislabākā analīze parādījās tikai pēc 20, 30 gadiem. Tāpēc es domāju, ka mums nevajadzētu šeit grimt kompleksos par to, ko mēs esam paveikuši. Mēs varam noteikti šo darbu atsākt. Bet es, eh, protams, varu iedomāties, ka dažas nianses vai varbūt jaunas idejas arī varētu parādīties mūsu diskusijās, kas arī uzlabotu mūsu starposma reformas. Jā, es piekrītu, mums nevajadzētu atsākt darbu, bet mums ir jābūt arī tādiem atvērtākiem un ir jāņem vērā, kas, ta, kas varētu būt ņemams vērā. Nākamais komentārs par laiku, kad šis ziņojums eh, tiks gatavots. Uzskatu, ka mūsu pienākums ir izdarīt pirmo izvērtējumu par reformām, kas ir ieviestas Eiropas Savienībā. Ir jāpaskatās uz visām šīm reformām kopumā. Atsevišķas komitejas strādā pie dažiem aspektiem, daži strādā pie iekšējā tirgus, cits strādā pie finanšu tirgiem, vēl kāds cits varbūt uh, domā par ārējo pārstāvību, es īsti nezinu, kā visi šie jautājumi tiks risināti, bet varbūt mums vajadzētu uzņemties šīs sākotnējās diskusijas, kā mēs redzam visas šīs reformas kopumā attiecībā uz uh, krīzes kontekstu. Šīs debates varbūt varētu vadīt krīzes komiteja, taču šeit nav runa tikai par uh, Eh, diskusijām parlamenta līmenī par grozījumiem un tā tālāk. Mums vajadzētu domāt par problēmu jautājumiem, par eh, laiku, kad eh, Eiropa izkļūst no krīzes. Varbūt Eiropas parlaments varētu organizēt šādus seminārus, par kuriem būtu atbildīga krīzes komiteja. Un tie savukārt varētu sagatavot ziņojumus, tas būtu labs ieguldījums. Mēs varētu pieaicināt arī ekspertus vai Eiropas komisiju, uh, lai tā izstrādā sākotnējo izvērtējumu par visām reformām. Pašlaik mēs šīs reformas izskatām tādā ļoti dalītā un fragmentārā veidā atsevišķi un neskatāmies uz tām kopumā. Es zinu, ka ir ārkārtīgi sarežģīti par to runāt, bet eh, visas dalībvalstu parlamentu tikšanās, kurās esmu piedalījusies pēdējo gadu laikā un arī pēdējā no uh, šajām sanāksmēm. Manuprāt, mēs nenodrošinām vajadzīgo sinerģiju. Mēs nestrādājām vienā virzienā. Ja tiek organizēta šāda dalībvalstu parlamentu tikšanās, šķiet, ka tā ir ieplānota jau martā nākamgad, es uzskatu, ka mums vajadzētu sagatavot tos kolēģus, kas ieradīsies pie mums no dalībvalstu parlamentiem, tā lai viņi varētu patiešām pilnvērtīgi piedalīties debatēs. Nedomāju, ka tas tā notika tajās sanāksmēs, kurās esmu piedalījusies. Paldies! Paldies, Dantai Himnerē! Pēdējā punktā jums noteikti bija taisnība. Te ir runa par eh, dalību un arī par eh, Nacionālo parlamentu uh, deputātu sagatavošana pirms sanāksmēm nevienmēr tā ir bijusi apmierinoša. Mēs varam tikai un vienīgi cerēt, ka mūsu gadījumā mm, šī sagatavošana būs labāka. Jums bija labs priekšlikums, ka varbūt eh, mēs varētu atbalstīt eh, vai arī aicināt komisiju organizēt kādu lielāku pasākumu, lai redzētu, vai balstoties uz jau esošajām analīzēm, uh, mēs varbūt varētu savus sasniegumus vēl virzīt uz priekšu, it īpaši, ja ir runa par uh, turpmākajiem gadiem Eiropas Savienībā. Protams, to mēs vēlētu vēl padziļinākā apspriest diskusijās. Ja vēl ir pieteicies runāt Frants Engels un uh, Pērvāņš un vēl viens kolēģis. Jā, referents atrunās pēdējais. Priekšsādātāja kungs, es domāju, ka analīze ir veikta un tāda ļoti plaša analīze. Es domāju, ka ir vairāk nekā pietiekama analīzes elementa mūsu uh, ziņojumā un uh, gal galā daudz institūcijas, uh, cilvēki, eksperti uh, iedziļinājās šajā jautājumā, pirms mēs izteicām mūsu secinājumus, un kas vēlas lasīt, tas var lasīt eh, tūkstošus un tūkstošus lapas pusi par eh, visiem elementiem, kas eh, ir izraisījuši šo krīzi. Par Islandi vien, nu arī manā bibliotekā ir, nu, tiešām, nu, plaukt un plaukt. Es domāju, ka, nu, uh, un analīze arī ir tāda sākumā veikta, bet mēs varētu šos elementus padziļināt, skatīt tie, kas jau ir, bet tos padziļinot, jo tieši tādēļ, ka šis bija tāds, nu, tāds um, sākuma ziņojums, un mēs varētu tos padziļināt un veidot šo noslēdzošo ziņojumu. Un gribu uh, teikt to, ka šis ziņojums ir daļa no mūsu darba. Tā ir bāze, mūsu uh, darbam otrajā fāzē. Mēs, uh, teiksim, tie, uh, ziņo, tie elementi, par kuriem jau ir balsots, tie ir balsoti plenārsēdē. Un uh, tie ir ļoti nozīmīgi, un tā ir mūsu darba bāze. Un vēl es gribētu uh, teikt, nu mums ir patiesi pietiekam daudz uzklausīšanu. Es vairs negribu nevienu ekspertu redzēt. Mēs viņus visus jau redzējām. Mēs redzējām pat arī personas, kas pat nemaz nav eksperti. Un mm, viņi ir nākuši un, un runājuši. Es vairs negribu arī runāt par uzraudzību un kontroli. Ja kāds parlaments ir varē, ko parlaments ir izdarījis un uh, veids, tā ir uzraudzība un kontrola, tas ir tas, kas ir Eiropā paveikts, un būtībā tas ir vienīgais, ko esam padarījuši. Un tas, ka, par ko esmu bēdīgs, respektīvi, nu, no abēdināts divus gadus jau. Uh, mums vajadzētu apzināties, kas notiek, un mēs, ko daram, uzraugam un kontrolējam. Nē, nu labi, tas ir izdarīts. Nu, respektīvi, tas tagad tiek darīts. Nu, nevajadzētu šo speciālo nelikumdošanas komiteju vēlreiz pievērst uh, uzraudzības un kontrolas uh, jautājumu risināšanai. Tas ir paveikts. Un tagad jāpievērš ir politiskiem jautājumiem, jo uh, uzraudzība un kontrola ar visam tām, teiksim, problēmām, kas varbūt uh, pāreiz laikā, bet tie tehniski, nu, jautājums par ko, kā organizēt uh, Eiropas līmeņa un nacionālā līmeņa institūcijas, visi finanšu produkti, lai tie, nu, teiksim, būtu visi iekļauti šajā uzraudzībā, tie tehniski jautājumi. Mēs esam par principu vienojušies. Es domāju, ka mēs esam uz tādu labu ceļu, lai uh, tādā izpratnē šo jautājumu risināt. Bet es gribu četrus ekomen, uh, eh, elements nosaukt, kuriem būtu jāpievērš uzmanība. Pirmkārt, datums un mm, mm, pielietošana un kā ekonomika sāk attīstīties, un arī tā ekonomika, ko uh, īsteno ASV, nu, burtiski tāda tā kā kāda ekonomika. Ir jāredz skaidri, ka ir ļoti nozīmīgi riski, kas arī apdraud mūsu kontinenti, Daži radušies šeit, un citi ir importēti, un tam ir jāpievēršas, bez ideoloģiskām mm, tādām, tādu izvērtējumu, un neaizmirstot, ka krīze, kas ir tik, pret kuru tik slikti esam pārvaldījuši eh, gadu laikā, jau gadiem ilgi eh, ir eh, teikts, ka jāpārtrauc ir stimulēt, jo pārāk daudz tiek ražots un aizvien vēl tiek uh, stimulēts. Tā ir, nu, burtiski tāda, uh, tā kā perversija, kāda uh, Eiropā ir, nu, uh, un arī pasaulē, bet, nu, ne Ķīnā. Un es gribētu, lai tas uh, šajā kontinentā vienu dienu tiktu pārtraukts. Uh, Tāda starptautiskā tirdzniecība nesabalansētība jāpievērš šim jautājumam. Ko dara Eiropas aktieri šajā jautājumā? Ko dara citi starptautiskie aktieri šajā jautājumā? Krievija, Indonēzija, Brazīlija, Ķīna, Indija un citi. Jo viss tas ir jāredz ar nākotnes sabalansētību. Arī ar naudas monetāriem jautājumiem un monetārā politika un monetārā politika ir tā, ka nu praktiski izraisīsies jaunais karš. Es ļoti labi zinu, ka šo, šorīt jau kā rezolūcija, par ko mēs balsojām par samitu ar ASV, un pirms astoņām dienām viņi paziņoja karu, deklarēja karu, un parlaments, kā šis kontinents, nav spējīgs to saredzēt. 600 miljārdi dolāri visā pasaulē. Tā vietā, lai uh, uzlabotu ASV ekonomiku, pat ja tas būtu labi, tad tas būtu 1300 mm, miljārdi jau to paveikuši, kas ir investēti, bet tā jau tas nav bijis. Nu, tā būs tāda ļoti liela uh, problēma, un um, ir tas jāredz. Un tas uzdod jautājumu par monetāriem instrumentiem, kāda ir Eiropā. Un arī uh, tās bāžas, kādas ir, ka ir iespējams uh, manipulēt uh, valodas maiņas kursu. Var, varētu, varētu būt situācija, ka mēs atrodamies nākošo mēnešu laikā tādā situācijā, kur eiro vērtība, nu, jāvada. Nu, tie līgumi, kādi ir tabak un um, centrālās bankas darbība, kāda tā ir, ir, var izrādīties, ka tas ir nepieciešams, un mēs nevaram, nu, vienkārši tā kā neievērot šo problēmu. Un pēdējā problēma mēs jau uh, redzam divpusēji un daudzpusēji tā ir. Mums ir nepieciešama Eiropas integrācija un politiskā Eiropa, jo bez Eiropas mēs, nu, nekur nevaram pavirzīties priekš arī krīzes pārvaldībā. Mēs kontrolējam, uzraugam un galu galā ir apmēram pusducis aktieri un tad arī tādas personības, tā kā, teiksim, arī pervanšas. Uh, priekšlikums centralizēt monetāro uh, kompetenci, kas arī tika pieminēts, ir jādodas tālāk. Un lai kolēģi un priekšsēdētājkungs jums visu atklāti teiktu, es domāju, ka nākošo mēnešu laikā ir nepieciešams intensīvas diskusijas mūsu starpā. Jums ir visi elementi, kas ir nepieciešami, bet tagad ir jāvienojas par politiskiem priekšlikumiem, jo tā ir politika, kas mums ir nepieciešama. Ekspertīze, ekspertīze mums jau ir bijusi dota pietiekami. Paldies! Paldies par šo skaidro paziņojumu un uh, nedaudz provokatīvajām tēzēm, bet uh, lielā mērā tās atbalstu. Varbūt ne pilnībā, bet uh, vairum tiešām. Un uh, pēdējo dienu attīstība mums būtu jāņem par iemeslu, par vienu vai otru jautājumu šeit padomāt. To mēs varēsim padziļināt arī varbūt koordinātoru sēdē, bet tagad Serpa Pirtikainen došu vārdu, pirms Pervanš vēl uzstāsies. Lūdzu. Liels paldies, es atvainojos, ka es nokavēju, jo bija jābūt otrā sēdē, bet eh, bū, centīšos izteikties īsi, nevis tā kā parasti. Pirmkārt, es domāju, ka mums vajadzētu apkopot mūsu kopīgo izpratni. Es pilnībā atbraustu, ka mums nevajag atkal atvērt to ziņojumu, kuru mēs jau esam pieņēmuši. Mums nevajag pārskatīt eh, analīzi par iemesliem un tā tālāk. Mums ir jādodas tālāk. Otrkārt, mums vajadzētu atbalstīt eh, šo te perspektīvu, par kuru es saprotu, esam vienus prātis par to, ka mums ir jāskatās ilgtermiņa perspektīvā. Treškārt, es domāju, ka būtu ļoti saprātīgi izķemēt eh, šos te pastāvošos lēmumus eh, ekonomikas sektorā, uh, reālajā ekonomikā, kas eh, iekļauj valsts finanses, tad finanšu tirgus regulas, eh, jo īpaši globālā līmenī un priekšnosacījums izaugsmē. Tās ir tās diskusijas, kas šeit tiek cirkulējušas, un tā vietā, lai mēs organizētu garas uzklausīšanas un priekšlikumu listas taisīt, mums vajadzētu koncentrēties uz tiem jautājumiem, kas varētu būt vissvarīgākie. Ja un gribētu dot dažus piemērus. Runājot par Eiropas ekonomikas pārvaldību, vai mums uh, vajadzētu uh, kaut kādu slēgto sēdi ar Olī Rēnu vai kādu citu komisāru, lai tiešām iziet cauri visām šīm lietām un padomāt par turpmākiem soļiem, kas būtu jāspēr, runājot par valsts deficītu, valsts parādu. Un, uh, jāskatās arī nacionālajie budžeti un Eiropas saimnības budžets. Un uh, šeit, protams, ir šīs atšķirības fiskālajā politikā gan Eiropas ietvaros, gan globālā līmenī. Runājot par finanšu regulas paketi, mums tāda pat tikšanās varētu būt ar Barņē, un mani šeit īpaši interesētu tas, ko mēs sakām par globālo līmeni, par starptautisko valūtas fonda reformu. Uh, Eh, un kas tur būtu nepieciešams. G20 eh, kļūst par tādu izsmieklu, jo tas ir ļoti neefektīvs. Un šis te jautājums, ka ir tik milzīgas fiskālās politikas atšķirības globālā līmenī, un es saprotu, kāpēc ASV dara to, ko viņi dara, un eh, kāpēc Ķīna dara to, ko viņi dara, bet tas atkal ir tieši šis jautājums, ko tad mēs darām? Uh, šo devalvāciju un tā tālāk. Un šī te uh, sacensība, kurš panāk zemāku līmeni, kā mēs uh, šeit rīkojamies, kāda ir lēmuma pieņemšanas struktūra, runājot par fiskālo politiku. Mums vajadzētu to vienkārši izdiskutēt. Un tad par fiskālo un finanšu politiku es domāju, ka mums vajadzētu nopietni padomāt par eh, šādu te kā Delarozjēra zaļo finanšu grupu, eh, runāt par kredītreitinga aģentūrām. Nākamais uh, eh, IFRS reforma. Ja jūs varat mm, zīmolu vērtību izteikt naudā, tad noteikti arī CO2 lietojumu var iekļaut uh, grāmatvedības standartos, jo resursu efektivitāte, vīdes un klimata pārmaiņu debatas un finanses nedrīkst būt pilnīgi nošķirti temati, kā tas tagad ir. Un uh, ceturtais uh, ir jaunie inovatīvie produkti, kas visu laiku parādās. Un uh, caurskatāmības uh, princips. Tātad jauni produkti tas ir labi, bet uh, ir jābūt spēkā vienādiem noteikumiem. Un pēdējais punkts, uh, un tas ir priekšnosacījums izaugsmai Eiropas Savienības 2020. gada stratēģija, bija priekšlikums uh, sakoordinēt mūsu darbu ar budžeta pārskats komiteju un uh, viņu priekšlikumiem, bet mums jāskatās nekai uz uh, nacionālajiem budžetiem, bet uh, jāskatās, kas Eiropas līmenī būtu jādara Eiropas investīcija banka tā nopietni, lai investētu naudu nākotnē. Un mēs vēl esam ļoti tālu no kaut kādas rīcības šeit mēs tikai runājam. Tā būtu mana vēstule salavecītim. Vēl viens punkts. Nacionālajie parlamenti. Jā, ir jāsadarbojas, bet es uh, Eh, tā piesardzīgi izturētos pret šādu semināru, jeb eh, runāšanu semināru rīkošanu. Varbūt, ka varētu ar kaut kādiem dokumentiem strādāt. Ja viņi vienkārši ierastos šeit un runātu, tas varētu būt eh, diezgan bezjēdzīgi. Jā, mēs ievācām informāciju par to, kā nacionālajie parlamenti risina krīzi, ir virkne parlamentu, kur ir arī šādas krīzes komitejas, mums bija šeit kolēģis no Nīderlandes, ir arī Devita un Beļģijā, Luksemburgā ir šāda komiteja, arī Francijā, tā tad ir um, dažādas šādas komitejas, varbūt tās nav oficiālas, bet ir dažādas uzklausīšanas, semināri, kas tiek organizēti Un tas ir, protams, viņu ziņā, vai šādu komiteju izveidot vai nē. Es uh, gan domāju, ka tas būtu mūsu interesēs saņemt uh, vi informāciju no viņiem. Un mēs, uh, tad, kad mums ir uh, tādi tālajoši priekšlikumi, kurus gribam izstrādāt, kā Franks Engels piedāvāja, mēs to nevaram darīt bez Nacionāla parlamentu priekrišanas, jo pēc Lisabonas līguma uh, viņiem ir arī līdzlemšanas tiesības. Ja viņiem ir sajūta, ka viņu subsidiaritātes tiesības netiek ievērotas, tad viņi var kaut ko teikt. Un es domāju, ka tas arī ir tāds kā līdzeklis, ko varam izmantot. Ā, es atvainojos. Muchas gracias. Yo también siento mucho no haber podido estar. Las paldies. Nu, es atvainojos, ka nevarēju piedalīties sanāksmē no paša sākuma. Pamatojoties uz darbu, ko esam paveikuši pirmajā posmā, domāju, ka šajā otrajā posmā mēs varētu mazliet labāk saskaņot savu darbu kārtību. Mums vajadzētu paskatīties, piemēram, uz G20 darba rezultātiem, mums vajadzētu domāt par ilgtspējīgumu. Ja mēs domājam par globālo finanšu sistēmu, tad mums ir jāpaskatās, uh, kas būtu darām šajā jomā, kā mēs varētu uzlabot, piemēram, SVF lomu, Bāzeles komiteja, daudzas citas starptautiskās organizācijas. Kā mēs varētu iesaistīt arī citas interesētās puses? Visi šie elementi ir ļoti svarīgi, un tie noteikti uh, diktēs nākotni. Vēl kāds starptautisks jautājums ir makroekonomiskā sadarbība globālā līmenī. Tā ir daļa no Eiropas darba kārtības, bet tajā pašā laikā šie jautājumi parādās arī vispasaules darba kārtībā. Eiropa tagad ir galvenā finanšu zona, tieši tāpēc mums vajadzētu uzņemties par to atbildību. Ja mēs to tagad nedarīsim, mēs zaudēsim iespēju izdarīt ietekmi. Vēl kāds aspekts, ko gribēju pieminēt. Kopš Bretona vodas sabrukuma esam saskārušies ar ekonomikas krīzi, monetāro krīzi. Mums ir jādomā par starptautisko monetāro sistēmu, mums ir jāskatās, kāds ir ceļš uz priekšu. Es uzskatu, ka tas būtu tikai un vienīgi piemēroti. Neskatoties uz regulējošiem un pāraudzības jautājumiem, Mums ir jādomā arī par procentu likmēm. Jūs noteikti redzat, ka šī krīze ir mainījusies. Tā sākās ar kredītu krīzi, pēc tam finanšu jomā parādījās krīze. Tā ir pārvērtusies arī par valsts parāda krīzi. Ir pilnīgi skaidrs, ka trūkst pārvaldības globālā līmenī. Mums skaidri vajadzētu to pateikt. Tas nozīmē, ka mums ir jādomā tālāk par Eiropas Savienības robežām, mums ir jādomā par globālo kontekstu, par G20. Ir jāskatās, kāds ir ceļš uz priekšu, kāds ir globālais ietvers. Āno, mums ir jādomā par visiem šiem jautājumiem. Pēc pirmā posma es uzskatu, ka mums vajadzētu padomāt par plašākiem jautājumiem. Paldies! Ranča. Merci, merci de me redonner la Paldies, ka dodas atkal vārdu, jo es gribētu atvē, atgriezties pie pāris jautājumiem, kas tika pieminēti diskusijās. Un pirmkārt, es gribu teikt, ka manā priekšlikumā sākumā gribu pateikties kolēģiem par to rezultātu, kādu mēs varējām sasniegt, jo nu, tas nu, nemaz nebija skaidrs, ka mēs nonāksim pie šī laimīgā scenārija. Un, protams, Pandoras lāde nav jāatver tā jau ir labi piepildēta un arī es domāju, ka ir arī tāda m, mm, politiska izpratne šajā komitejā bijusi sasniegta, lai m, mm, pabeigtu veiksmīgi mūsu uh, darbu vidustermiņā. Es nezinu, vai uh, piekritīsiet uh, tam, ka esmu nedaudz uh, vīlusies. Jā, Protams, ir normāli, ka plenāra sēdē izskata jautājums un trešdienās ir šīs strateģiskās diskusijas, bet, nu, G20 un uh, Eiropadomas uh, sagatavošana un šie mm, jautājumi un uh, eh, saistīt tos arī ar balsojumu par citiem ziņojumiem, tā nebija laba ideja līdz šim. Mēs esam daudz vairāk uh, koncentrējuši darbu uz īstermiņu un, zinām, ārā. Uh, arī palaiduši garām, teiksim, iespēju um, pārdomāt ilgtermiņā. Un es domāju, ka mums jāmācās no uh, kļūdām un um, jāveido savādāk šī uh, darba otrā fāze. Nākošais, domāju, ka jāpārdomā par um, to laika grafiku, kāds mums ir. Jāpaskatās arī, kā sura komiteja strādā, lai uh, mēs nu burtiski absolūti paralēli. Uh, uh, nebūtu, jo izaicinājumi, ar kādiem saskaramies un kādēļ mūsu darbs ir uh, pagarnāts, tas ir, nu, kā lai saka, tas, ka mums ir daudz mm, uzdevumu no vienas puses. Un otrkārt, nu varbūt, ka bija grūti arī to labo rezultātu, ko mēs sasniedzām, grūti skaidrot, bet ko saka šis rezultāts? Es uh, pilnībā piekrītu Engels kungam, Ko mēs sakam šajā ziņojumā? Mēs sakam, ka Eiropai jāpamožas. Tā ir jāaizstāv uh, projekts, ka tā ir ko teikt, un tagad ir jāpievērš šim uh, projektam un jāapzinās tās problēmas, kādas ir. Un brīdī, kad esam tā kā paralēli, tad nu šis uh, projekts ir vai nu jā vai nē jāturpina. Tagad nākošais. Es negribētu pārāk ilgi runāt, bet tie, kas saka, ka varbūt vajadzētu atgriezties pie iemesliem, nu zināmā mērā viņiem ir taisnība. Jo tas ir viens no punktiem, kur bija visgrūtāk vienoties. Un tās pretrunas, kādas ir bijušas, kādas es redzēju, ka daži man pārmeta, ka es pārāk pret finanšu tirgiem vēršos, kas ir izraisījuši šo krīzi, bet realitātē. Uh, ja skatās, kādi citi iemesli ir un ko mēs esam identificējuši, viņi ir ļoti mazi salīdzinot ar uh, finanšu tirgu darbību un tie pamat uh, iemesli, kurus es gribētu analizēt. Un uh, citi ir bijuši pretējos uh, viedokļos. Bet, nu, no otras puses jāvēr ir sociālā vienlīdzība. Nu, tā tad, ja mēs šajā komitejā vienā vai citā brīdī ražam, ka mēs redzam, kas attīstās un ka šeit veidojas konsens, sakot, jā, patiesi, mēs neesam pietiekami uh, iz sociālo nevienlīdzību. Uh, un uh, kā varētu iziet no šīs krīzes, jā, to varētu uh, vēlreiz atskatīties. Bet skatoties šodien, kas notiek padomē un kas notiek šeit, man nav tāds iespējas, ka. Uh, mēs šo aspektu varētu vēlreiz izskatīt. Nu, es nevēlētos, lai mēs to izskatītu, jo tas ir pietiekam nopietns. Un ja mēs tam vēlreiz piepēr, pievērsīsimies, tad mūsu uzdevumi būs uh, vēl dažādotāki. Un um, to, ko mēs esam kopā sasnieguši, tas ir viedoklis, ka Eiropai jāpamorst, ka tai jāaizstāv savs projekts. Un tā ir nākotne, un nacionālajiem egoismam nav vietas respektīvi tam jābūt mazākam. Tagad par attīstību, par situācijas attīstību. Vairāki jā, par šo jautājumu runāja. Jā, ja mums būtu eiro uh, pārvaldītājs, ja misters eiro, tad būtu mazāk, teiksim, ļaunuma G20 uh, secinājums skatoties, nu, jā, nu, ko tad dar tie tirgi? Nu, nu, tas ir redzams, ka viņi uh, spekulācijas veicina un uh, gūs labumu no nelīdzsvarotības, ko paši ir radījuši. Starp sauciens no zāles nedzirdam. Atbilde, jā, tas ir Stiglits, kas saka to. Ja nav, uh, kas redzams, tad tas neeksistē. Un vēl cits temats tās problēmas, kādas ir, teiksim, grūti vienojoties par analīzes krīzi un par secinājumiem un ieteikumiem. Vēl viena problēma, ar kuru saskaramies. Un tā arī mūs novada pie patiesām tādām politiskām diskusijām, un tā ir tā, kur kolēģis Engels arī tāda sarežģīta diskusija aizsāk. Ja mēs paraugamies uz 2020. gada stratēģiju, mēs varam teikt, jā, nu labi, šeit pamatā tā nedodas tik tālu, cik eh, tālu mēs piedāvājam virzīties mūsu ziņojumā. Bet, nu, tā ir tomēr nedaudz tāda tā kā vīzija, redzējums par to, kas ir jādara rīt. Un to pieņēma Eiropadome jūnijā. Un pēc tam, uh, oktobra vidū, vajadzētu loģiski teikt, kā mēs finansēsim šo stratēģiju, vajadzētu dot atbildi. Oktobra Eiropadēm teica tikai vienu lietu Nu, sankcijas attiecībā pret visiem. Un jautājums, bet kā tad mēs eh, iziesim, kā mēs finansēsim mūsu nākotni? Nu, un tie paliek tādi pusē neatbildēt. Un tas ir tāds sarežģītāks diskusijas jautājums starp mums. Mēs negribam parādus un mēs negribam padziļinātos uh, situāciju, bet ja mēs nedarīsim neko, tad mums uzdos jautājums. Mēs Ķīnas uh, investīciju fondus redzam un jāpievērš šiem jautājumiem, nevaram tos atbalstīt. Ir jāatgrožas arī pie organizācijas, un es domāju, ka uh, Hibners kundas priekšlikumu mēs varētu um, koordinātoru sēdē diskutēt. Ļoti laba ideja būtu tā, kas ir izteikta, dot nedaudz redzam, redzamības mūsu ilgtermiņa redzējumam, par kur mēs esam vienojušies visi kopā ar tādu plašu vairākumu parlamentā. Un pēdējais, neaizmirsīsim nekad, ka mēs, un arī mūsu kol kolēģi runāja par to, ka daudzi no jautājumiem, kuriem mēs vēlamies pievērsties, ir tāda, ka mēs tiem vēlamies ilgtermiņā strateģiski pievērsties, bet realitātē katru dienu tie tiek izskatīti ekonu komitejā, un līdz ar to mēs saskaramies tādos atsevišķos punktos. Nu, tas ir vienkārši jāievēro. Nu, tās bija tādas pāris papildu domas, ko es gribēju uh, mūsu diskusijā ieviest. Paldies, līdz ar to es domāju, šo daļu esam noslēguši, un es gribētu lūgt koordinātors palikt zālē. Uh, Visus pārējos eh, eh, viņiem vēlu veiksmīgu atgriešanos mājās un jauku vakaru. Tagad mums būs 5 minūšu pārtraukums, un tad sāksim koordinātoru sanāksmi. Paldies!